Buon pomeriggio e benvenuto a tutti. Labu pēcpusdienu visiem. Se vi accomodate possiamo cominciare. Nu, sāksim lūdzu vienmīt vietas. Oggi pomeriggio tocca a me presidente. Tad nu šo pēcpusdienu es vadīšu komitejas sēdi jo esmu vienīgais izdzīvojušais no iepriekšējā biroja. Per questa ragione dichiaro aperta. Tādēļ es pasludinu par atklātu mūsu šīs dienas sanāksmu un atgādinu, ka šīs dienas darba kārtība ir sekojoša. Mums būs jāizveido komitejas birojs, ievēlot komitejas priekšsēdētāju un četrus vicepriekšsēdētājus. Kārtība būs sekojoša. Vispirms ievēlēsim komitejas priekšsēdētāju. Tad viņš arī ieņems manu vietu šeit tribīnē, un pēc tam turpināsim, ievēlēsim vicepriekšsēdētājus. Tādējādi arī noslēgsim šīs dienas darbu. Līdz tiks izsludināts nākamās komitejas sanāksmes datums. Vispirms ievadā komitejas sastāvu. Un tad tas, kas tiks aizstāti, tad Graca Bild aizstāja Verēnens kundze, Elvigs. Atvainojiet, priekšsēdētājs. Helvika aizstāja Dzegorakis, Berestūrits, aizstāja Zaigsēlā. Mīcēstē Moretti, Kraunlī, Aizstēlau, Sulik, Aizstāj Kallas, Soltes, Aizstāj Albrechts. Aizstājēji ir zālē. Tādējādi uzsāksim darbu. Konstato la presenza del numero legale. Tātad vai ir nepieciešamais kvārums? Vismaz desmit deputāti. Kvorums ir nodrošināts, tādēļ aicinu izteikties kolēģus, kuri vēlas kandidēt uz komitejas priekšsēža amatu. Pašlaik esam saņēmuši vienu kandidatūru no Vikijas Fordas. Vai ir vēl kolēģi, kuri vēlas kandidēt uz šo amatu? Ja tas ir tā, tad lūdzu mums par to ziņojiet nekavējoties. Prendo atto che non ce ne sono. Tad nopiņu nu, zināšanai, ka mums ir tikai Vikijas Fordas kandidatūra un apstiprinam viņu šajā priekšsēdes amatā ar aklamāciju. Aicinu Tātad ar aklamāciju vēlreiz apstiprinātu uh, Vikiju Fordu priekšsēža uh, amatā. Tad aicinu viņu tagad ieņemt manu, vietā, manu vietu šeit tribīnē. I started by remembering my voting card. Vismaz esmu atcerējusies paņemt līdz savu balsošanas karti. Lielas paldies! Tagad turpināsim ar eh, vicepriekšādātāju nominācijām. Pirmā nominācija Anna Marija Koraca Bilta. Cik tā saprotu, viņa ir kaut kur iestrēgusi Eirostāra vilcienā. Šodien ir liels problēmas ar šo vilcienu. Vai viņa ir gatava akceptēt šo nomināciju? Priekšsēdētāji, vispirms tautas partijas grupas vārdās gribētu jūs sveikt ar ievēlēšanu šajā amatā. Mēs patiešām priecājamies un ceram, ka mūsu sadarbība izvērtīsies ļoti laba. Jā, es gribētu apstiprināt, ka mēs vēlamies nominēt Kuracas Biltas kundzi par pirmo vicepriekšsēdētāju. Diemžēl viņa palika Lielbritānijā pārāk ilgi un tāpēc viņai radās problēmas atgriezties Eiropā, bet viņa vēlas akceptēt savu nomināciju, ja viņu ievēlēs. Vai ir vēl kādas citas nominācijas? Tā kā citu nomināciju nav, mēs varam akceptēt eh, Koracas Biltas konzes kandidatūru un uz Lielbritāniju viņa braukt jebkad, kad viņa to vēlas. Un iedomāsimies, ka viņa sēž tagad šeit, krāslā man blakus. And for the second uh, vice chair we have. Otrā vicepriekšādātāja amatām ir eh, nominēts Roberts Rošfords. Vai viņš ir šeit? Rošforkungs, jūs esat klāt? Priekšādātājs kundze, vispirms es vēlētos jūs apsveikt ar jaunu amatu. Alde grupas vārdā es vēlētos nominēt eh, Roberu Rošforu. Viņš ir ļoti aktīvi darbojies šajā komitejā pēdējo piecu gadu gaitā. Tā skaitā viņš ir bijis eh, referents patērētāju aizsardzības jautājumos. Tagad citu nomināciju nav. Vai varam pieņemt, ka ar aklamāciju viņš tiek ievēlēts par otro vicepriekšādātāju?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 vēlētos nominēt trešo vicepriekšādātāju. Jā, liels paldies, eh, priekšādātāji. Es arī sociāldemokrāta grupas vārdā gribētu jūs apsveikt ar jaunu amatu. Tāpat arī es gribētu apsveikt arī Koracas Biltas kundzi un Rošforu kungu. Par trešo vicepriekšādātāju es eh, gribētu ieteikt Katrīnu Staileri. Viņa arī ir ļoti labi pazīstama un ir ļoti ilgi darbojusies šajā komitejā. Vai varu pieņemt, ka nav citu nomināciju? Vai ir kāda cita nominācija? Šādā gadījumā ar aklamāciju lūdzu ievēlam Katrīnu Štaileri. Thank you. and the fourth vice chair. Ceturtais vicepriekšādētājs. Liels paldies priekšādētāji! Es apsveicu arī Katrīnu. Es gribētu jums ieteikt otro sociāldemokrātu vicepriekšādātāju, un tas ir mūsu uh, labi pazīstamais kolēģis Sergio Koferati. Es ceru, ka viņš arī ieņems vietu pie jūsu galda. Are there any other nomination? Vai ir vēl kāda cita nominācija? Lūdzu, lūdzu, atgriezieties. Tagad mums ir jāapstiprina sanāksmi kalendārs. Šķiet, ka kalendārs tika izplatīts visiem deputātiem pirms šīs sanāksmes. Vai ir kādi iebildumi kalendāra projektam? Ja nav nekādu iebildumu, tad apstiprināsim, ka šajos datumos arī noturēsim mūsu komitejas sanāksmes. Paldies! Nu, šķiet, ka viss tagad ir paveikts, viss ir izdevies diezgan vienkārši, cerams, ka arī turpmākajā darbā man veiksies tikpat viegli. Es gribētu pateikt vēl pāris vārdu uh, par turpmākajiem lēmumiem. Zinu, ka e, šī komiteja Malcolm Harbora vadībā ir bijusi ļoti labi pazīstama Eiropas parlamentā ar to, ka tā ir darījusi visu iespējamo, lai samazinātu šķēršļus ekonomikā, izaugsmē, lai darītu visu iespējamo, lai uzlabotu konkurētspēju vienotajā tirgū. Vienlaicīgi šī komiteja ir centusies strādāt arī pie patērētāju aizsardzības uzlabošanas dažādās jomās. Es uzskatu, ka labi organizēts vienotais tirgus ļaus mums nodrošināt bagātību, novatoriskumu un lielāku konkurētspēju Eiropā, kas nāks par labu gan uzņēmumiem, gan patērētājiem. Tāpat gribu atgādināt, ka, ja šī organizācija nebūs laba, tad uzņēmēja darbība var tikt traucēta un var radīt problēmas ekonomikā, un to mēs nevēlamies. Vienotais tirgus ir vajadzīgs, un tas ir domāts tam, lai varētu notikt tirdzniecība visās 28 eh, valstīs. Šeit nav runa par lielāku birokrātiju vai eh, šķēršu likšanu ekonomikai. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāliek uzsvers uz darba vietām, uz izaugsmas prioritātēm, un jo īpaši ir jādomā par esošo tiesību aktu, E, īstenošanu un labāku piemērošanu. Nevajag vienmēr gatavot jaunus tiesību aktus. Esmu apņēmusies darīt visu iespējamo, lai šīs komitejas darbs virzītos uz priekšu tikpat labi kā agrāk. Mums ir jāliek uzsvars uz viedu regulēšanu. Malkoms ļoti kaismīgi iestājās par to, lai ietekmes izvērtējumu izskatīšana tiktu uh, Uh, veikta arvien labāk, jo tā ir ļoti būtiska politikas veidošanai. Mums vajadzētu arī izmantot šo jaunu izveidoto ietekmes izvērtēšanu Eiropas parlamentā, jo tas varētu nākt par labu mm, visās jomās. Mana pieredze rāda, ka, ja mēs vēlamies kaut ko panākt Eiropas parlamentā, tad ir vajadzīgas labas darba attiecības ar padomi, jo uh, šie abi divi ir likumdevēji. Eh, dalībvalstis aicina, lai vienotais tirgus vairāk balstītos uz subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem. Es arī uzskatu, ka tas ir svarīgi. Es domāju, ka vienots tirgus noteikumu kopums nenozīmē to, ka katram tirgum ir jābūt identiskam. Patērēta aizsardzība Eiropas Savienībā ir ļoti komplicēta. Mums priekšā ir daudz izaicinājumu, taču mēs varēsim gūt daudz labuma no digitālā vienotā tirgus atvēršanas un eh, vienlaicīgi arī no patērētāja aizsardzības uzlabošanas dažādos jautājumos. Tādas ir manas pirmās idejas. Gribētu vēlreiz jums pateikties par uzticēšanos. Es eh, agrāk esmu sadarbojusies ar daudziem deputātiem eh, no šīs zāles arī citās komitejās. Es ļoti labprāt sadarbošos ar visām politiskajām grupām, un arī mani vicepriekšādātāji labprāt uzklausīs jūsu idejas un domas par to, eh, kādām prioritātēm vajadzētu pievērst uzmanību šajā sasaukumā. Vēlreiz liels paldies, manas durvis jums vienmēr būs atvērtas. Tagad daži organizatoriski jautājumi. Nākam pirmdien notiks eh, komisāru uzklausīšanas Strasbūrā. Tātad te ir eh, domāts uzklausīt aizvietotājs komisārus. Mūsu komiteja netiek, mm, nav galvenā uh, komiteja, kas uh, balsos par Tajāni kunga aizstāšanu. Esmu aicinājusi, lai visi uh, mūsu komitejas deputāti varētu piedalīties šajā sanāksmē. Uh, Es domāju, ka jūs noteikti saņemsiet šos uzaicinājumus, ja jūs vēlaties apmeklēt šo uzklausīšanu. Kā jau es teicu, galvenais mūsu mērķis ir cauracamība. Tāpat arī sekretariāts vēlēts, vēlēsies apspriesties ar koordinatoriem par dažādiem jautājumiem pirms vasaras atvaļinājuma. Viņi ir ieteikuši organizēt sanāksmi 17. datumā no rīta, tātad pirms balsojumiem Strasbūrā. Un uh, Pēc tam vēl ir jārunā arī par komisijas ģenerāldirektorātiem, kas strādā pie iekšējā tirgus jautājumiem. Šie ģenerāldirektorāti arī vēlas ar mums tikties. Un mēs esam ieteikuši to darīt atklātā koordinātoru sanāksmē. Tas nozīmē, ka ja cilvēki vēlas apmainīties ar viedokļiem ar ģenerāldirektorātu pārstāvjiem, tad būs šāda iespēja to darīt. Tas varētu notikt 22. jūlija pēcpusdienā. Mēs um, darīsim arī visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu tulkojumu šajā sanāksmē. Vēl pēdējā piezīme. Daži e, cilvēki ir ieteikuši, ka varētu organizēt eh, viedokļu apmaiņas ar komisāriem, kas vairs nestrādās savos amatos, tā lai saprastu, kas ir jāturpina no iepriekšējā sasaukuma. Varbūt par to mēs varētu apspriesties koordinātoru sanāksmē. Mēs noteikti varētu daudz ko mācīties no komisāru pieredzes, lai varētu saprast, kā vislabāk rīkoties turpmākajos piecos gados. Iespējams, ka daudzi vēlēs, vēlēsies piedalīties šādā viedokļa apmaiņā ar komisāriem, kas vairs nestrādās. Varbūt mēs varētu atrast laiku šādai sanāksmē septembrī. Šķiet, tas būtu viss. Lielas paldies!